rīt pūkstens 12. Es gribēju teikt, ka tehnisku iemeslu dēļ mēs uz divām minūtēm tagad pārtrauksim sēdi, bet nekavējoties to atkal tagad turpināsim. So, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, herzlichen Dank für Ihre Geduld. Paldies, kolēģi, par jūsu pacietību. Visas tehniskās uh, problēmas tagad ir atrisināts. Ķersimies atkal pie darba. Nākamais darba kārtības punkts uh, ir veltīts divpusējiem aizsarga pasākumiem un stabilizācijas mehānismam banāniem. Referents ir Bērns Lange un tāpat apskatīsim arī Laihfrīda kunga ziņojumu divpusējo aizsarga pasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm un Centrālu Ameriku. Pirmais uzstāsies Langes kungs uz četrām minūtēm. Lūdzu, jums vārds. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri! Dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, liels paldies, ka esat šovakar ieradušies, lai mēs varētu runāt par šo jautājumu. Nu, šķiet, ka ne visi deputāti ir eh, ieinteresēti klausīties eh, šajos debatēs. Ja mēs runājam par aizsarga pasākumiem, uh, tad eh, ir jāatminas arī Lisabons līgums. Nav pilnīgi skaidrs, kāda loma ir spēlējama kurai institūcijai un kas par ko ir atbildīgs. Likumdošanā ir jāintegrē vairākas detaļas, kas jau ir iekļautas nolīguma tekstā un padomas nolēmumā. Bet eh, eh, tajā brīdī, kad eh, šīs detaļas bija iekļautas nolīgumos, tās tobrīd vēl nebija aktuālas. Tādēļ ir labi, ka tiek izveidota aizsarg pasākuma klauzula, noslēdzot izniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru. No vienas puses nolīgumā mēs uzstādām prasības Kolumbijai un Peru, un, protams, mums ir jāsaprot, kā mēs varēsim izpildīt tās prasības, ko esam uzstādījuši paši sev. Protams, ir šis aizsarga pasākumu tīkls, un tam ir jābūt pietiekam efektīvam. Nebūtu nekādas jēgas izveidot pasākums, kas nekad netiks izmantoti. Tādēļ mēs vēlamies izmantot savus pilnvaras, izveidojot tādu mehānismu, lai varētu pieņemto likumdošanu beidzot izņemt no dokumentu skapjiem un padarīt to dzīvot spējīgu. Komisāra kungs, mēs esam sastādījuši piecus punktus. Pirmām kārtām jāsaprot, kādi kriteriji ir jāizvirz, lai izveido šo aizsargu mehānismu. Esmu pilnībā pārliecināts. Lā, ka ir nepieciešams gan uh, identificēt uh, tirgus deformāciju, gan arī runāt par sociālajiem standartiem. Sociālo standartu pārkāpumi, protams, notiek, un tādā veidā ir iespējams uh, kādai valstī iedzīvoties. Uh, izdevīgākā situācijā. Otram kārtām. Ja mēs runājam par Lisabonas līgumu, tad, protams, neizbēgam ir jārunā arī par Eiropas parlamentu spēlēmo lomu. Mēs apzināmies, ka mums, tāpat kā citām Eiropas institūcijām, ir uh, jāveic pietiekam rūpīgi visu faktu izpēte. Treškārt. Ja uh, caurskatāmību mēs neuzskatām tikai par tukšu skaņu, mums arī uh, spēcīgākā dialogā ir jāiesaista otra līgumslēdzēja puse un ir jāparūpējas par nolīguma institucionalizāciju. Gribam, lai dialogs būtu izkoptāks, ir nepieciešams vairāk caurskatāmības. Uh, Komisāra kungs, jūs jau runājāt par aizsargu pasākumiem nolīgumā ar Koreju, minējāt 11. pantu Korejas nolīgumā un ir prasības sagatavot ziņojumu par dažādiem sadarbības aspektiem. Mēs labprāt vēlētos iepazīties ar šo ziņojumu. Un piektais punkts attiecas uz uh, to, uh, lai mēs varētu aizsargāt arī banānu ražotājs Eiropas kontinentā. Liels paldies par jūsu uzmanību! Paldies! Un tagad uz četrām minūtēm uzstāsies otrs referents Leichtfrīda kungs, arī viņam četras minūtes. Paldies priekšsēdētāji! Ja runājam par Centrālu Ameriku, īstībā situācija ir visai līdzīga kā Peru un Kolumbijā un es noteikti varu piekrist eh, tam, ko kolēģis minēja jau iepriekš. To šeit lielā mērā var vilkt paralēls ar manu ziņojumu, tādēļ varbūt var pat runāt lakoniskāk. Ja mēs runājam par šiem nolīgumiem, ir jāņem vērā divas dimensijas. Pirmām kārtām tehniskā dimensija un otra, kas ir daudz plašāka. Ja runājam par tehnisko dimensiju, to ir visai viegli paskaidrot. Aizsarga pasākuma klauzula aizsargās Eiropas ražotājs tad, kad tiks aizsar, atvērts tirgus, it sevišķi tajās valstīs, kas atrodas tuvumā jaunajiem tirgiem, lai uh, viņi neciestu no konkurences un tirgus deformācijām un pateicoties aizsargu klauzulai varēs panākt to, ka brīvā tirzniecība nākotnē veiksies daudz vienkāršāk. Protams, šeit var izmantot uh, eh, dažādus mehānismus, dažādas pieejas, tomēr šķiet būsim atraduši pietiekami veiksmīgus kompromisus, lai varētu piedāvāt vislabāko, optimālāko risinājumu. Bet ir jāņem vērā vēl viena dimensija. Tas ir tāds pamatprincips vai uh, po, tirsniecības politika būs tikai un vienīgi tirsniecības politika vai kaut kas vairāk. Un tad, kad mēs runājam par aizsargu pasākumiem un aizsargu pasākumu klauzulu, mēs aizvien no jauna atgriezāmies pie šī principa. Mēs teicām, ka aizsarga pasākumu klauzulam ir jābūt kam vairāk. Tā nevar būt tikai tirzniecības klauzula. Tajā ir jāiekļauj arī citi jautājumi, piemēram, cilvēktiesība aizsardzība, sociālie standarti, ekoloģiskie standarti. Ir vairāki juridiskie atzinumi, kuros ir teikts, ka aizsarga pasākuma klauzulai ar to nav nekādas saistības, bet es uzskatu, ka ir tieši pretēji. Šāda veida klauzula, un Langas kungs to jau minēja, kalpos tam, lai varētu aizsargāt darba vietas šeit uz vietas Eiropā, lai varētu aizsargāt mūsu aprobētos sociālos standartus. Lai to varētu panākt, jāparūpējas par to, lai šie standarti tiktu uzlaboti un uzskatīti par svarīgiem arī uh, tajās valstīs, ar ko uh, slēgsim tirzniecības nolīgumus. Protams, nevis kolēģi ar mums ir viens prātis, mums ir jāsaprot, cik lielā mērā mēs varēsim ietekmēt citas politikas jomas pateicoties tirzniecības nolīgumiem. Protams, mēs nevaram uh, kaut kādā veidā ietekmēt valdības darbību vai to aizstāt, noslēdzot tirzniecības nolīgumu ar vienu valsti, bet mēs mē varam uh, mēģināt uh, viņiem paust savu viedokli par uh, politikas jomām, ko uzskatām par pietiekam svarīgām. Esam vienojušies par kompromisu, domāju, ka tas ir pietiekami veiksmīgs. Un tieši šī iemesla dēļ uzskatu, ka būtu labi rīt balsot par aizsākt pasākumu klauzulām. Diskusijas par nolīgumiem, protams, būs vēl daudz, daudz intensīvākas, bet ja mēs runājam par aizsargu pasākumu klauzulām, ir jāsaprot, ka šīs klauzulas vien nav viss nolīgums kopumā. Paldies! Paldies, kolēģi! Un tagad komisijas vārdā uzstāsies komisārs Karels Deguhts, lūdzu. Thank you. Uh... Paldies. Priekšsēdētāji. Sākumā gribēju pateikties abiem referentiem, Langas kungam un Laistrīd kungam, par to, ka viņi ir strādājuši pie ziņojumiem. Tāpat vēlējos jums pateikties par iespēju man uh, precizēt vēl dažas nianses attiecībā uz nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru un starp Eiropas Savienību un Centrāla Amerikas valstīm. Bija uh, izvēlēta piekrišanas procedūra un pirms turpināt ar uh, izklāstu, es gribēju uzsvērt, ka šie nolīgumi gan Eiropas Savienībai, gan arī Latviju Amerikas reģionam ir ārkārtīgi būtiski. Nolīgumi ar Kolumbiju, Pēro un Centrālu Ameriku, protams, zināmā mērā mainīs attiecības starp Centrālu Ameriku uh, un Kolumbija un Peru. Tādā veidā ir iespējams atvērt jaunus tirgus pakalpojumiem, tirdzniecībai un būs iespējams arī labāk veikt investīcijas šajās valstīs un varēs arī labāk iepirkt lauksaimniecības produktus pateicoties koncesijām un tas nozīmēs arī daudz labāku sadarbību, pateicoties iepriekš paredzamiem tirdzniecības noteikumiem saskaņā ar PTO ietvaru. Pateicoties jūsu ziņojumiem, e, būs panākams uzlabojums tirzniecības jomā, un tas uzlabos arī tos apstākļus, kādos Kolumbijas, Peru, Centrāla Amerikas un Eiropas ražotāji e, varēs sadarboties, ņemot vērā aizvien augošo tirgu priekšrocības. Ja mēs runājam par tirzniecību, es jums gribu pateikt, ka nolīgumos būs arī vairākas klauzulas, kas attieksies uz cilvēktiesībām, darbaņēmēju tiesībām, kā arī ilgspējīgas attīstības principiem. Tagad runāšu par to, kas ir saistīts ar uh, eh, aizsardz pasākumu divpusējo klauzulu. Uh, šie aizsarga pasākumi tiek ieviesti, lai aizsargātu arī Eiropas Savienības ražotājus un garantētu augstu sociālo standartu ievērošanu, tāpat eh, arī parūpētos par pietiekam kvalitatīvām precēm, ja tās tiek importētas Eiropas Savienības teritorijā. Referenti eh, izpētīja komisijas priekšlikumu, iesniedz vairākus grozījumus un eh, ņēma vērā arī visu parakstošo pušu uh, īpašās vajadzības. Īstenojušā regula nedrīkst būt uh, konfliktā ar jau slēgtajiem nolīgumiem un PTO normām. Mēs noteikti nedrīkstam uh, pazaudēt no acīm uh, pašu galveno. Mums, protams, ir uh, jāatgriežas arī pie jautājumiem, kas joprojām nav atrisināti, proti sociālais standārti un cilvēku tiesības šajās valstīs. Protams, šie jautājumi ir iekļauti arī 2012. gada jūnijā pieņemtajā rezolūcijā, kur parlaments norādīja, ka Kolumbijai un Peru ir jāsagatavo ceļa karta par cilvēktiesībām, darbņēmētiesībām un ekoloģiskajiem standartiem. Eiropas Savienība joprojām turpina intensīvu dialogu ar valstīm tieši par šiem jautājumiem. Šā nobeigumā vēlējos teikt, ka komisija, padoma un parlaments ļoti labi sadarbojās trialogu trialogos un parlaments eh, cerams eh, jau rītdien varēs mm, dot zaļo gaismu šiem nolīgumiem. Liels paldies komisāru kungam un tagad eh, lauksaimniecības komitejas vārdā uz vienu minūtu uzstāsies Mato Adroverkungs. Paldies priekšsēdētā. Komisāra kungs. Ja mēs par izējas punktu uzskatām to, ka vienošanās ar Peru, Kolumbiju un Centrālā Amerikas valstīm kaitē Eiropas banānu ražotājiem, jo īpaši tiem, kas darbojas Kanāriju salās, tad no ekonomiskās kompensācijas viedokļa mēs varam tikai cerēt kaut ko iegūt. Ja mēs to uzskatām par sākumu punktu, uh, tad eh, mums ir pamats būt apmierinātiem ar šiem priekšlikumiem. Mums ir aizsardz pasākumu klauzulas, daudz priekšlikumu jau ir iekļauti. Un banāna imports eh, uz Eiropas Savienību tiek uzraudzīts. Un vēl ir svarīgi tas, ka Eiropas komisija gadnāks klājā ar ziņojumu par šī klauzulu izmantošanu. Tur arī tiks analizēta uh, analizēts banānu importa iespējas uz Eiropas Savienības banānu ražotājiem. Bet um, īpaši attālinātie reģioni Eiropā ir, nepie, uh, ir īpaši gadījums, un tiem nepieciešams atbalsts. Paldies! Tagad ETP grupas vārdā runās Zālbas kungs. Gracias, komis... Paldies, priekšsādātāji! Komisāra kungs, deputāti! Ja grozījumi par aizsardz pasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banānu mūsu nozarei tiks pieņemti, ja šie, un šie tā notiks, tad tas būs svarīgs solis uz priekšu mūsu nolīgumā ar Peru, Kolumbiju un Centrālamerikas valstīm. Šīs vienošanās ir ļoti svarīgas Eiropas Savienības nākotnē. Eh, šīs aizsarguma pasākuma klauzulas ir būtisks, tās tiek apstiprināts 13. jūlijā. Un e, Peru un Kolumbijas un Centrālamerikas valstu valdību atbalsts e, arī ir būtisks solis tam, lai šie nolīgumi tiktu noslēgti. Un tas mums ļaus e, darboties brīvās tirzniecības vidē, kas nāks par visiem, visiem par labu. Uh, Mēs esam noslēguši līgums ar Āzijas valstīm, ar Lūk, Centrāla Amerikas valstīm. Un, kad tas viss notiek, tad mēs nedrīkstam vienkārši sēdēt rokas klēpī salikuši un neko nedarīt. Tāpēc esmu uh, Es saprotu, ka cilvēki ir vilšies, ka mēs kavējamies ar šiem līgumiem. Paldies. Sustā. Tagad sustas kungs uz vienu minūtu. Paldies, priekšsādātāji komisāra kungs, Laikfrīd kungs. Sarunas par tirdzniecības līgumu ar Kolumbiju un Peru un Centrālu Ameriku un attiecīgiem stabilizācijas mehānismiem un aizsargu klauzulām. Tas viss tika izskatīts tirdzniecības komitejā. Mēs esam par ierosinātiem pasākumiem un šīm regulām, jo tās līdzsvaro dažādās prasības, kas nodrošina, ka nepieciešama brīva tirdzniecība, ņemot vērā kopienas intereses un izmantoja starptautisko tirdzniecību kā izaugsmes instrumentu, nodrošinot arī vides uh, aizsardzības ievērošanu. Šīs regulas, protams, ir paredzētas, lai aizsargātu Eiropas Savienības uzņēmumus, to strādājošos, arī lauksaimniekus, uh, it īpaši Eiropas Savienības attālākajos reģionos, pat ja aizsardz pasākumu klauzulu un stabilizācijas pasākumu ir limitēta laikā, mēs tomēr uzskatām, ka ar to pietiks, lai mēs varētu, varētu savu ekonomiku sakārtot atbilstoši nolīguma nosacījumiem. Cerams, ka tādā veidā mums izdosies uzlabot uh, eksportu attiecīgajām valstīm. Tātad mēs esam par šiem pasākumiem. Paldies, Biedrs kundze, uz pusotru minūtu tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Kāda gan karsts kartupēls nav karsts kartupēls? Kad mēs runājam par Eiropas Savienības brīvās tiesniecības nolūku memorandu uh, kopienas valstīm, tad šis karstais kartupēls vismaz vienu reizi nav uh, cilvēktiesības, bet uh, banāni. Mums ir nepieciešams uh, šim, šīs valsts, ja tās atvērš savus tirgus, tad mūsu uzņēmumi varēs uzlabot konkurētspēju. Es pozitīvi vērtēju šo aizsardz pasākumu regulu attiecībā uz brīvās tiesniecības noliekumiem ar Andiem, Peru un Centrālu Ameriku. Tomēr mums ir bijusi ļoti rūkta pieredze ar šiem banānu kariem, tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem. Mēs nedrīkstam pas, atkal paslīdēt uz banānu mizas un tālāk karot. Mana liberāla demokrāta grupa balsos be, pret grozījumiem kas maina šos banānu limitus un pārdara tos pa kvotām. Mums ir nepieciešams dot komisijai elastību, piemēram, lemt uh, par to, ja palielinās banānu imports no Kolumbijas vai Kostarikas, tad tas uh, vai nu tas grauja Eiropas Savienības banānu ražotājs, vai arī vienkārši jeb, jeb nē, tas nenozīmē, ka mēs eh, komisijai dodam tā teikt baltu kartiņu aizbildīt čeku. Mēs eh, katrā ziņā esam par tiem grozījumiem, kas dod lielāku balsi pilsoniskai sabiedrībai. Un tā, lai parlaments varētu veikt arī labāku uzraudzību un lai visā procesā iedzīvotāji tiktu respektēti. Paldies, cienījumā kolēģi! Tagad uh, zaļo grupas vārdā runās Kēlērs kundze uz, pus, uz vienu minūti. Paldies! Gan Centrāla Amerikā, gan uh, Peru un Kolumbijā ir konstatēti daudz cilvēku tiesību pārkāpumu, un mēs nevaram vienkārši uz to pievērt acis kā Eiropas Savienības uh, parlamenta deputāti. Uh, Kolumbijā un Peru mēs prasījām izstrādāt cilvēktiesību uh, ceļa karti. Tā ir jāpārbauda, ka tā beidzot tiks sagatavot. Tai ir jābūt pilnvērtīgai un pamatīgai. Piemēram, runājot arī par zemes atgriešanu uh, padzītajiem īpašniekiem un par taisnīgu sodu noziedzniekiem. Mēs, zaļo grupa, uzskatām, ka ir nepieciešams, eh, lai eh, tiktu ņemti vērā arī vides un sociālie standarti, nevis tikai tonu skaits banānu importam. Šie standarti ir jāapstiprina, šādāk šī regula būs pilnīgi tukša skaņa. Ir jāparūpējas arī par situācijas izvērtējumu uz vietas un ir jāsaprot, kā nolīgumi ietekmēs vietējos iedzīvotājus. Tādēļ zaļie vēlas, lai pirms katrām sarunām notiktu nopietnas ietekmes izvērtējums ne tikai attiecībā uz tirzniecību, bet arī attiecībā uz cilvēktiesībām. Paldies, dārgā kolēģi, un tagad goja grupas vārdā uz pusotru minūtu runās Omar Žīkungs. Priekšstādāja kungs, paldies, komisāra kungs. Es nevaru būt tikpat optimist kā tie, kas uzskata, ka aizsardzības pasākums tagad, kad tas ir grosīgs, grozīts ir pietiekoši, lai aizsargātu Eiropas senīs banānu ražotājus. Tā nemaz nav. Š, šis ir, šī ir aizsarga pasākuma klauzula tikai vārda pēc. Jo ne līguma parakstītāja valstis, ne komisija nav gatavas mainīt tos nolīgums, kas jau ir noslēgt. noslēgt. Un kā jau sacīja kolēģi, šie e, līgumi tikai nāks par ļaunu attālākiem reģioniem. Patiesībā šie noteikumi e, gandrīz vairs nav e, nemaz īstenojami, tie ir tikai virtuāli, mēs varam tikai uzteikt šos te virtuālos noteikumus. Un tagad būs pilnīgi uh, neiespējams konkurēt ar lielajiem ASV ar Amerikas uzņēmumiem, un tāpēc aicinu kolēģis balsot par grozījumiem, kurus esmu iesniedzis, lai aizsargātu attālāko reģionu banānu ražotājus un tos cilvēkus, kas ir atkarīgi no šīs nozares. Paldies! Herr Kollege, Monsieur le Kollege, est-ce que vous acceptez une... Uh, kolēģi, Uh, un, Marija kungs, vai jūs pieņemat uh, zilās kartiņas uh, jautājumu no Laits Frīda kunga puses? Paldies, priekšsēdētāji. Dārgais kolēģis, jūs vārdus uztvēr ļoti nopietni. Protams, Es esmu vienmēr apņēmības pilns uh, savu darbu veikt pēc iespējas labāk. Mēs gribam arī aizsargāt Eiropā, uh, savi, Eiropā esošās darba vietas, tāpat arī tās, kas atrodas mūsu partneru valstīs. T kas mums vēl būtu jāiekļauj šajā nolīgumā, lai jūs varētu piekrist, piekrist aizsarg klauzulām? Paldies! Merci pour votre. Paldies par jūsu jautājumu. Es domāju, un šādā virzienā arī iet manas iesniegtie grozījumi, un tos nepieņēma ārējās starptautiskās tirzniecības komiteja. Tajos ir minēts, ka ir reāla problēma ar šo aizsargu pasākumu klauzulu iedarbināšanu. Ir pārāk daudz atstāts novērtējumu interpretācijas ziņā, Un manā skatījumā pie tā padaļai vainīgi arī lauksainiecības komitejas locekļi. Es uzskatu, ka vai aizsarpasākuma klauzulas varētu būt iedarbināmas, bija jānosaka ierobežojošā kritērija. Tā, tā ir pirmā lieta. Un otrkārt ir problēma ar vēl vienu citu aspektu. Izslēdzās mikrofons runātājiem. Paldies, tagad uz minūtu uzstāsies Andrēs Bariekunds. Gracias, prezidente. Paldies, priekšstādātāji. Tirzniecības nolīgums ar Centrālu Ameriku, Kolumbiju un Peru ir ārkārtīgi svarīgs un uh, aizsaka pasākumu klauzula un uh, iesniegtie grozījumi Es ceru, ka tas viss varētu padarīt šo regulu viegli lietojumu. Mēs esam iesnieguši grozījumus, lai varētu panākt to, ka mums ir aizsarga pasākuma mehānismi gan Eiropas ražotājiem, gan arī ražotājiem mūsu partnervalstīs. Mums ir nepieciešams aizsargāt savus attālākos reģionus, jo tur nav liela uh, lauksaimniecības kultūra dažādība. Un ir 10 eh, tūkstoši un 35 tūkstoši darba vietu tiešā netiešā veidā Spānijā, piemēram, kas cieši no bezdarba eh, šajā sektorā. Ir tīpaši tāpēc, ka banāni no Kanārijas salām ir eh, tiek ievesti. Tirzniecība ir ārkārtīgi svarīga, to mēs jau esam norādījuši ar savu tirzniecības līgumu ar Kolumbiju, Peru un Centrālā Ameriku, bet tirzniecība nozīmē arī ilgspējību, tas nozīmē, ka jārada darba vietas un jāievēro darbtiesības. Tirolian kungs uz vienu minūtu. Merci, Paldies priekšsādātāji, cienījamie kolēģi. Es gribētu pateikties abiem referentiem par uh, veikto darbu pie šī jautājuma. Mums vajadzēja virzīties diezgan tālu no komisijas sākotnējā priekšlikuma, kur nebija minēti attālākie reģioni, kur nebija paredzēta automātiska stabilizācijas klauzulas uh, iedarbināšana, netika paredzēts, uh, ka mēs varētu uh, iedarbināt aizsardz pasākumu klauzulu, netika noteikti sociālās normas. Un tieši iemeslu pēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai rīt balsojumā mēs varētu apstiprināt tos sasniegumus, uh, ko mēs panācām Inta komitejā. Neskatoties uz visu, diemžēl ar to nepietiek, jo mēs zinām, ka uh, šis lieksnis vai kritērijs uh, abu regulu iedarbināšanai ir tik paaugstināts, ka šis mehānisms kļūst praktiski neizpildāms. Komisijai ir jāparedz papildus finansējums, lai varētu atbalstīt konkurētspēju banāt no ražošanā Eiropas Savienībā jo mēs zinām, ka mēs šeit runājam par daudziem, par daudzām darba vietām Eiropas reģionos, kuros jau tā ir pārāk augsts bezdarbs. Paldies! Herzlichen Dank! Paldies! Es negribu tagad uh, raustīt tīģeri aiz ūsām, bet šķiet, ka neviens nevēlas izteikties brīvā mikrofona procedūrā. Ja tā ir tiesa, tad es došu vārdu mūsu viesim no komisijas, komisāram Degūhta kungam lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos atkārtot cīņas apliecinājums referentiem un visiem citiem, kas strādāja pie šī priekšlikuma. Mēģināšu sniegt atbildus dažiem jautājumiem, kas šeit izskanējuši. Tiesa ne visi jautājumi attiec uz aizsargu pasākumu mehānismu. Taču bija uzdots jautājums, kāda ir mūsu nostāja par starptautiskām darba un vides eh, tiesībām par to eh, ievērošanu ceļa kartas veidā. Un 2012. gada jūlija rezolūcijā Eiropas parlaments pieprasīja šādu ceļa karti Saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju, Kolumbija jau ir piedāvājusi savus izstrādes ceļa kartei Martinam Davidam un Bernardam Langem, un tas liecina par to, ka šī valsts uztver savus pienākumus ļoti nopietni un oktobra sākumā piedāvās galīgo variantu ceļa kartē. Un tad arī ministrs no šīs valsts ir paredzējis tikties ar Langas kungu, lai pastāstītu par saviem nodomiem. Mums ir mazāk informācijas par Peru šai ziņā, taču arī šī valsts uzskat savus, uztver savus pienākumus nopietni. Un uh, arī šī valsts uzņem sakars ar jūsu referentu. Otrakārt, runājot par banānu nozars stabilizācijas mehānismu, ka tas ne, kas nesniedzot pietiekošu aizsardzību attālākiem reģioniem. Es tomēr gribētu jums sniegt dažs komentārs. Es zinu, ka attālākie reģioni ir īpaši neaizsargāti pret importu palielinājumiem, un tāpēc mums ir paredzēta īpaša noteikuma, lai aizsargātu šo reģionu intereses. Šie noteikumi balstās uz iepriekš izmantoto modeli. Šķiet, ka šiem reģioniem ar to bija pietiekami un domāju, ka arī šai gadienā tā būs īpašā aizsardzības klauzula uz attālākiem reģioniem attieksies arī pēc pārejas perioda beigām, respektīvi pēc tam, kad banāna nozars stabilizācijas mehānisms tiks pārtraukts. Vēl ir bija arī daži komentāri par to, ka esot grūti īstenot šo aizsardz pasākumu klauzulu. Es domāju, ka tas ir tikai labi, ka komisijai ir sava izvērtējuma telpa. Jo debatēs jau tika minēts, ka mēs arī nākam klējā ar savu izvērtējumu. Mēs šo lietu uztveram ļoti nopietni. Te nav runa tikai par banāniem. Šāda veida aizsarga pasākuma klauzulu vai pieprasījums no dalībvalstīm šādā ziņā mēs varam saņemt ne tikai banānu nozars saistībā. Francija, piemēram, ir pieprasījusi, lai tiktu novērots e, automobīļu eksports no Korejas. Tas arī ir pirmais solis uzraudzībā. Un ja mēs līdzīgu pieprasījumu saņemsim, e, tad arī izmeklēsim šo pieprasījumu tikai pēc tam, kad būsim izskatījuši e, visus elementus, mēs pieņemsim lēmumu. Mēs šai ziņā uztveram savu uzdevumu ļoti nopietni. Un te uz spēles ir likts ne tikai galvenais Eiropas Savienības ekonomiskās intereses, bet arī attālāko reģionu ekonomiskās intereses. Arī tās mēs uztversim ļoti nopietni. Varbūt pāris vārdos es varētu izteikties par globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu piekļuvu šim fondam. Man jāsaka te pavisam atklāti par kompensācijām. Ir nav gaidāms, ka ārēji, eh, ka, eh, ka fermēri lauksaimnieki saņems kaut kādas kompensācijas šādu nolīgumu rezultātā. Un eh, te ir aicināti visi uh, likumdošanas pieņēmēji izteikt savu viedokli. Pašreizējām panām nolīgumā saistībā ar 2006. gada kopējā tirgus organizāciju ir paredzēts, ka budžets banānu ražotājiem tikt palielināts būtu politiski nepieņemams un nepamatojams, ka mēs vēl turpmāk atbalstītu banānu ražotājus attālākos reģionos. Attālāko reģionu banānu ražotāji ir tie, kas saņem vislielākās subsīdijas Eiropas Savienībā ir jau paredzēts kompensācijas 279 miljonu eiro gadā saistībā arī ar šiem nolīgumiem, ieskaitot nolīgums ar Kolumbiju, Peru un Centrālu Ameriku. Jūs nenolieksiet, šis, šī ir nozīmīga summa. Paldies! Paldies! Tagad eh, vēlreiz varēs runāt Langas kungs, kā pirmais referents divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, dargi kolēģi, dārgās kolēģis, komisāra kungs. Nākamo 3-4 mēnešu laikā mūsu dar priekšā būs vesels darbu kalns. Mēs vēlamies pieņemt parlamentā lēmumu, izveidot ceļa karti, lai varētu uzlabot darba ņēmēju tiesības eh, Kolumbijā un Peru. Protams, vēlamies izveidot arī aizsargu pasākumu klauzulu, lai uzlabotu darbinieku apstākļus arī Eiropas Savienībā. Darbs nebūtu nav vienkārši, tādēļ, komisāra kungs, es jūs nekavējoties lūdzu atbalstīt mūs mūsu darbā kā vien iespējams, arī veidojot šo ceļa karti. It sevišķi runājot par uh, valdības eh, iesaisti Peru, man joprojām ir iespējas, ka viņi mūsu vēlmes nav pilnībā eh, pareizi uztvēruši, ņemot vērā to, cik nopietni parlaments tam visam piegāja. Viņiem pēc iespējas ātrāk ir jāizstrādā ceļa kārta. Protams, arī Peru, tas, eh, Kolumbijā tas ir jādara. Un otrām kārtām, komisāra kungs, es lūdzu, lai jūs kopīgi ar padomi spēlētu aktīvu lomu trialogā lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu vienoties par aizsargu pasākumu regulu un to arī īstenot uh, papildus ceļa kartei. Ja mēs abus darbus veiksim laicīgi, tad novembrī varēsim jau balsot un beigās varēsim noslēgt šo darbu. Mums ir jārūpējas gan par Eiropas pilsoņu interesēm, gan arī par Kolumbijas un Peru iedzīvotāju interesēm. Paldies! Paldies! Un tagad uz divām minūtēm došu vārdu otram referentam Lehtfrīda kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Protams, šis darbs mums prasīja visai daudz laika un enerģijas. Es eh, varbūt neizmantošu abas divas minūtes, bet eh, tomēr lielāko daļu šī laika, lai pateiktos kolēģiem par sadarbību, par to, ka viņi piedalījās diskusijās. Gribu pateikties arī sekre, sekretariāta darbiniekiem par atbalstu un arī saviem asistentiem. Bet Domāju, ka vissvarīgākais jau ir izskanējis. Paldies! Paldies! Gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās debatēs. Paldies arī komisijai, paldies arī tulkiem, saka priekšsēdētājs. Paldies, ka izturējāt tik ilgi. Novēlu visiem uh, labu nakti. Esam pabeiguši šo sēdes cēlienu. Rītdien uh, balsosim pulkstens 12. Labu nakti!